President. Ich darf bitten, Platz zu nehmen. Lūdzu, ieņemiet vietas. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Lūdzu, ieņemiet vietas, dāmas un kungi. Atkal atsākam šodienas sēdi. Saskaņā ar darba kārtību seko Eiropas parlamenta priekšsādātāju vietnieku ievēlēšanu. Esmu saņēmis sekojošas kandidatūras, tās tagad nolasīšu. Alfabētiskā kārtībā ir iesniegtas sekojošas kandidatūras. Aleksandrs Alvāro, Roberta Anģelīli, Izabela Durán, Otmārs Karas, Miguel Arhel Martines Martines. Martines Edvards Makmilans Skots, Georgios Papastamkos, Džanni Pitella, Anni Podimata, Jacek Protasjevičs, Laslo Šurjans, Indrek Tarants, Alejo Vidal Kvadras, Oldrich Vlasaks un Rainers Vīlāns. kandidātas un kandidāti man paziņoja, ka viņi ir eh, zinājuši par viņu izvirzīšanu. Dargie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, jo tagad paskaidrošu, kā notiks vēlēšanas. Tie kolēģi, kuriem es traucēju, lūdzu, iziet no zāles. Dolkungs. Kolēģi Dola. Kolēģi Doli, ja jūs būtu tik lēpns un ieņemtu vietu. Kolēģi Dola kungs, ja jūs būtu tik lēpns un ieņemtu savu vietu, tas būtu ļoti labi. Jūs esat eh, politiskās grupas priekšsādātājs un līdz ar to piemērs citiem.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 Cienītās dāmas, godātie kungi, tagad balsosim. Die Wahlhelfer bei diesem Wahlgang sind dieselben. Vēlēšanās palīdzēs tie paši kolēģi, kas arī strādāja priekšsēdētāju ievēlēšanā, tādēļ lūdzu kolēģis ieņemt vietas pie vēlēšanu urnām vēlēšanu palīgi paš balsos vēlēšanu noslēgumā. Un tagad es gribu uzdot jautājumu, vai visi eh, vēlētāji palīgi ir zālē Masalino, Zogo, Papana Jotovs, kolēģis Poks, kolēģis Bāgo, Kalinovska kungs, Kalfina kungs un Barelio Rodrigas kungs. Lūdzu, eh, ieņemiet atkal jūsu vietas vai uh, kāds no nosauktajiem nav zālē? Nu, tas tāds savāds jautājums, bet vēlreiz to atkārtošu. Vai kāds pazīst uh, vienu no šiem kolēģiem, kas nebūtu zālē? Nicht, ja... Es īsti nezinu, nu, tas nav slēgts uh, notikums. Bozelīno, Zogor, Panajotov, Poka, Bārgo, Kalinovskī, Kalfins.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 Pītā Bozelīno, es tī hier? Bozelīno, vai ir zālē Bozelīno, kolēģi? Nicht da? Many people are not there. Ja? Ja, ist da oben, maybe it's Wer? IFB, IFB maybe. Okay. Frau oh, Borsalino ist da? No. Doch, da oben. Ah, okay. Perfect. Sorry. So, wen verfehlt uns noch? Go! Okay, sir. Ja? Okay, der near the... Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Labi, vēlreiz jautāju, vai visi vēlēšana palīgi ir? Liekas, ka tas tā ir. Kandidātu skaits ir lielāks nekā amatu daudzums. Tādēļ saskaņā ar 15. paragrāfu pirmo ievalci reglamentā mums jābalso ar vēlēšanu zīmēm. Atgādināšu vēlreiz 15.1 reglamentu un tagad to īsi nolasīšu. Pēc eh, priekšsēdētāja ievēlēšanas eh, tiek eh, ievēlēti priekšsēdētu vietniekus ar vienu vēlēšanu zīmi. Tos 14, kuri pirmajā kārtā saņem absolūto nodoto balsu vairākumu, ievēlē. Viņi ir ievēlēti par viņiem nodoto balsu skaita secībā. Tas nozīmē, eh, kas visvairāk balsu saņem, ir pirmais vicepriekšsēdētājs, otrs lielākais balsu skaits, otrs vicepriekšsēdētājs un tā tālāk. Ja visi vicepriekšsēdētāji netiek ievēlēti pirmajā eh, vēlēšana kārtā, un ievēlēts ir tas, kas ir saņēmis vairāk nekā pusi no nodotajām eh, derīgajām balsīm. Tātad ne visi 14 ir ievēlēti ir saņēmuši vairāk par pusi derīgo um, balsu skaitu, tad ar tādiem pašiem noteikumiem notiek otra vēlēšanu kārta. Tā notiek tā, ka atkal ir uh, nepieciešams uh, balsu vairākums, lai kandidāti tiktu ievēlēti. Ja aizvien vēl tad nav uh, savēluši 14 vicepriekšsādātāji, tad ir vēl trešā vēlēšana kārta nepieciešama, tad ir vienā tikai vienkārš, vienkāršais balsu vairākums. Un, ja um, kādi kandidāti tiek ievēlēti un viņiem ir vienāds balsu skaits, tad. Uh, uh, ir ievēlēts gados vecākais kandidāts, un jūs varat uh, tagad tajās vēlēšana zīmās, kas jums ir iedots, 14 atzīmēt. Lūdzu, ievelciet savu vēlēšanas zīmi, protams, proti krustiņu bla, uh, pie vārda, visādi citādi uh, vēlēšana zīme ir nederīga. Jūs varat uh, Uh, atzīmēt līdz 14. Ja jūs atzīmēsiet 15 kandidātus, tad vēlēšana zīme būs nederīga, ja jūs, var, jūs varat arī atzīmēt uh, kaut vai tikai vienu. Tātad maksimāli 14. Ja jūs, uh, jūsu vēlēšanas uh, kārtas laikā mainat uh, savu viedokli, tad uh, jūs varat doties pie vēlēšanu palīgiem un saņemt jaunu vēlēšanu uh, lapu. Tātad šeit kļūdu jūs varat labot. Lūdzu, salociet tad vēlēšanu zīmi, ielieciet aploksnē un iemetiet vēlēšanu urnais. Vai ir kāds jautājums par šo vēlēšanu uh, norisi? Nu, izņemot kolēģi Konbendit kungu, nav jautājumu, tad sākam balsošanu un lūdzu zāziņiem tagad izdalīt vēlēšanu zīmes. Lūdzu aizpildiet vēlēšanu zīmes un dodieties pie vēlēšanu urnām. Paldies! Darf ich fragen, ob alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben haben? Vai visi deputāti ir uh, nodevuši balsis? Meine Damen und Herren, ich frage noch. Dāmas un kungi, es uh, gribu jautāt vēl vienreiz, vai vēl kāds vēlas balsot? Dārgie kolēģi un kolēģis, trešo un pēdējo reizi atkārtoju man jautājumu, vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Ok. Nē, liekas, ka vēl ne. Haben alle Kolleginnen un Kollegen. Vai visi kolēģi un kolēģis ir nobalsojuši? Haben die Wahl. Vai arī vēlēšanu palīgi ir nobalsojuši paši? Es redzu, ka tas tā ir. Līdz ar to balsošana ir pabeigta. Es lūdzu uh, tagad vēlēšanu palīgus sākt valsts skaitīšanu ar 01101 zālē. Sēdi pārtraucam un sēdi atsāks pēc zvana signāla. Tas būs redzams arī ekrānos. Tagad sēdi pārtraukta.